Pirms ķeramies pie balsošanas, gribēju paziņot, ka divas mūsu kolēģes ir uh, ieceltas par ministrēm jaunajā Francijas valdībā. Silīgu Lāra būs aizsardzības ministre un Mariela Desarnēs būs Eiropas lietu ministre. Francijas Eiropas lietu un ārlietu ministrijā. Un saskaņā ar parlamenta reglamentu šīs divas vietas, sākot ar 18. māju, ir atbrīvojušās. Es gribēju abas kolēģis apsveikt ar jauniem pienākumiem un novēlu viņam panākums.